informējušas, ka Mihai Turčānu ir ievēlēts 2015. gada 2. martā. Turčānu kungs aizvietos Eduāru Raulu Helviga kungu. Atbildīgās Spānijas iestādes mani ir informējušas, ka Estefānija Torres Martīnes kundze ir ievēlēta 25. martā. Torres Martīnes kundze aizvietos Pablo Ečenika Robaskungu. Parlaments pieņem abu kolēģu ievēlēšanu ziņāšanai. Sveicu jūs sirsnīgu un atgādinu, ka jūs darbosieties atbilstoši reglamentam un piedalīties pilntiesīgi parlamenta un tā orgānu sēdēs. Juridiskā komiteja 23. martā Migela Urbana